Labvakar! Nākamais darba kārtības punkts. Lūdzu par procedūru. Proedrē, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνες λειτουργίας. Es domāju, mums vajadzētu nedaudz apspriesties par reglamentu un šo to precizēt. Vairāki kolēģi, tajā skaitā arī es, vēlamies, lai brīvā mikrofona procedūru varētu izmantot visi vienlīdzīgi, un, protams, tā ir jāatvēl pietiekam daudz laika. Jūs nu pat arī redzējāt priekšsēdētājs kundz, kas te notika tie, kas zina, ka viņi tik un tā uzstāsies, un viņi vēl piesakās brīvajam mikrofonam vai vicina zilo kartīti, nu tad viņi izsakās pārāk bieži, un viņi atņem laiku tiem, kas vēlējās runāt brīvā mikrofona procedūrā. Un priekšsēdētājs taču zina, cik daudz cilvēku ir pieteikušies uz brīvo mikrofonu, un tad viņš to attiecīgi var arī organizēt. Un tie cilvēki, kas eh, var uzstāties tikai brīvā mikrofona procedūrā, nu viņiem vajadzētu tomēr dot vārdu. Un runājot par skopji, es gribēju uzstāties pirmais. Es tomēr gribu izteikties līdz galam, saka runātājs. Lūdzu, ļaujiet man runāt. Es vēlētos desmit sekundes, dodiet man desmit sekundes, nu, bet neilgāk, saka priekšotāji. Labi, tagad laiks ir uzņemts. Lūdzu, desmit sekundes. Nē, es nesākšu uzņemt laiku no sākuma. Tā tad. Es biju pirmais brīvā mikrofona runātājs sarakstā. Runātāji pārtrauc priekšsēdētāja. Mikro. Mikro.